Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Un tagad balsojumu paskaidrojumi. Per un minuto. Un Patričēlā kungs vienu minūti. Presidente, L'onorevole Patriciello. Sì, presidente. Prego. Patriciello kungs. Es gribētu aicināt atstāt šo zāli klusāku un ļausim Patričēlo kungam paskaidrot balsojumu. Varbūt pagaidīsim dažas sekundes un tad dosim vārdu deputātu kungam. Posso? Prego, prego. Lūdzu, priekšsēdētāji, kolēģi. Referenta kungs un pārējie kolēģi, kas strādājuši pie šī dokumenta, uh, ir izdarījuši lielisku darbu. Tagad varēsim izsniegt mikrokredītus gan mazajiem un vizējiem, vidējiem uzņēmumiem, gan arī atsevišķiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši savus darba vietas pēdējos gados. Apmēram 3 miljonu darbvietas pēdējā laikā ir pazaudētas un ir problēmas arī gūt piekļuvi kredītiem. Bankas nedod kredītus, tāpēc šis instruments noteikti paliks, palīdzēs tiem cilvēkiem, kas grib izveidot jaunu uzņēmumu, būs vieglāk viņiem piekļūt jauniem resursiem. Esmu pārliecināts, ka šī jaunā institīva palīdzēs izveidot jaunas darba vietas, vēl jau vairāk, ja sekos arī citi blakus pasākumi, tā kā apmācības finansēšana līdz ar to e, varēs gūt apmācību investīciju plānu rakstīšanā. Un šo instrumentu ir nepieciešams pieņemt pēc iespējas ātrāk, tas ir ļoti nepieciešams instruments, lai uh, atkal atbalstītu, iedvestu jaunu elpu maziem vidiem uzņēmiem. Paldies, Petričēlo kungs, par šo paskaidrojumu. Un tālāk Stojanov kungs vienu minūtu. Paldies, es eh, nobalsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti vajadzīgs šajā konkrētajā brīdī. Es uh, uzskatu, ka ziņojumam būs ļoti uh, pozitīvs uh, efekts, jo manā valstī mums ir ļoti nelabvēlīgs biznesa klimats, situācija mazajiem vidējiem uzņēmumiem nav atbalstoša un ir grūti piekļūt kredītiem, un šādu situāciju ļoti grūti izprast un ļoti grūti grūti ir saskaņot un atšķirt šo problēmu, zinot banku sistēmas pozīciju. Banks negrib dot kredītus, tomēr kredīti maziem vidiem uzņēmiem ir ļoti vajadzīgi, un tagad tiek pieprasīts dažādas banku garantijas, 150-150% apjomā, dažādas ķīles un tā tālāk. Tāpēc mēs uzskatām, ka esam nobalsojuši par ļoti svarīgu likumdošanas aktu, kas eh, palīdzēs atvesļoties arī globālajai ekonomikai. Ora la parola all'onorevole Diane Dodds per un minuto. Paldies, Dodds kundze, vienu minūti. Thank you, uh, Mr. President. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju vēlreiz pateikt, ka atbalsts mazajiem uzņēmumiem ir ļoti laba ideja. Es uzskatu, ka atbalsts būtu jāturpina arī valstu līmenī Man ir milzīgas bažas par šo priekšlikumu. Es domāju, kas atskaitīsies par šīm naudas summām, kas tiks aizdots. Un tāpēc es gribētu rosināt valdības atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, un Eiropas Savienība varētu palīdzēt šiem MVU, e varētu dot finansējumu nacionālā līmenī vairāk. Paldies! Kamalkungam vārds tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties un paskaidrot eh, savu balsojumu. Mēs balsojām par. Un eh, ir ļoti svarīgi palīdzēt uzņēmējiem visā Eiropas Savienībā, palīdzēt visām dalībvalstīm veidot jaunas darbvietas, līdz ar to vest eh, valsti ārā no nabadzības. Ļoti labi, ka atradām naudu šajā uh, budžetā. Uh, Un ļoti labi, ka mēs atbalstīsim tādā veidā privātu sektoru. Tomēr jāatzīmē, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šādā veidā izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Manā vēlēšana apgabalā eh, ir dažādas finansēšanas iespējas, arī Karību kredīta savienība, un caur šiem instrumentiem mēs palīdzam cilvēkiem. Uh, bet um, šās, ies, šīs iespējas izspiež ārā citas institīvas, tāpēc ir nepieciešams veicināt piekļuvi mikrofinansējumam, lai mēs nekādā gadījumā neizspiežam ārā ekscelences institīvas, kas jau darbojas. Paldies, Kamala. Tālāk um, Palonekungs. Paldies priekšsēdētāji. Šķiet, ka mēs visi esam viensprāts par mikrokredītiem, bet ir nepieciešams eh, padomāt arī ar, par finanšu pozīcijām. Ir nepieciešams eh, šo līniju palielināt, nevajadzētu paplašināt šo pieeju attiecināt uz citām sociālām sfērām. Mikrokredīti ir pielāgoti eh, sociālajiem partneriem, kas cieši visvairāk, un šeit ir noteikta kultūra katrā valstī, ir atsevišķas valsts, kur šāds atbalsts ir nepieciešams ir tīpaši, tāpēc ir jādomā par kultūrālu pieeju, par kultūras īpatnībām, kā varētu nodrošināt piekļuvu šādiem kredītiem. Eh, vispirms šos instrumentus eh, vajadzētu īstenot valdību līmenī. Ir tā kā divi tempi šai ziņā Eiropā. Ir Francija, Vācija, piemēram, tās valdības, kas ātri strādā šo pieju. Uh, bet ir cits valdības, kas darbojas eh, lēnāk, tad tur nav vajadzīgās kulturālās pieejas. Un šeit mēs redzam noteiktu risku Eiropā. Jautājums nav tikai par piekļuvu finansējumam kā tādam, bet eh, mums visiem kopā ir jāpadomā par to, kā palīdzēt visneaizsargātāko sabiedrības locekļus, tiem, kam vajadzīga ir palīdzība. Paldies Lamija kungam, vairāk nekādu lūgumu skaidrot balsis nav. Tad tagad ir pārtraukums, tiekamies trijos un visiem novēlu jauku pusdienas laiku. Paldies!